Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Darbie kolēģi un kolēģis, nākošais darba kārtības punkts ir ziņojums, ko sastādīs Sala Frankas kungs, ES stratēģija attiecībām ar Latīņameriku. Es redzēju Sala Frankas kungu, bet acumirklī vienkārši viņu neredzu. Nu, lieliski. Jā, es jau viņu. Es redzēju, ka Sala Frankas kungs ieradās. Varbūt uh, kāds varētu no atbildīgās komitejas uh, uh referentu sameklēt. Es nevaru dot Eštāns kundzei uh, vārdu sākumā, jo arī viņa uh, dara ko nozīmīgi ārpus plenāra sešu zāles. Labi, dargie kolēģi, divu minūšu pārtraukums sēdē. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Darbie kolēģi un kolēģis, varam turpināt sēdi. Sala Frankas kungs uh, tūlīt pat pārtrauks uh, sarunu, kas viņam tagad ir, un tad uzreiz došu viņam uh, vārdu. Viņš tagad ierodas savā vietā. Tātad atkārtošu vēlreiz mums visiem. Mēs sākam mm, debates. Par Sala Frankas kunga ziņojumu Eiropas Savienības stratēģija attiecībām ar Latīņameriku. Tas ir ārlietu komitejas ziņojums. Sala Frankas kungs, jums vārds četras minūtes. Sí, eh, señora presidenta, está llegando la señora Aston. Priekšsēdētājs kundze. Eštons kundze arī ierodas. Varbūt, ka mēs varam pagaidīt pāris sekundes, kamēr viņa būs ieradusies, lai viņa varētu uzklausīt parlamentu viedokli. Gut. Tad haben wir. Jā, labi. Tā tad uh, ir ieradušies uh, uh, galvenie runātāji. Tagad trešo reizi mēģinam. Nu, kā zinām, visas labas lietas ir trīs lietas. Sala Frankas kungs, jums uh, vārds, jūs esat referents četras minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze augstā pārstāvs kundze, es gribētu teikt, ka ziņojums tāds, kādu to šobrīd ir apstiprinājusi atbildīgā komiteja, vienlaiks pauž augstu novērtējumu tā rīcībai, kur īsteno Spānijas prezidentūra, kuras pārstāv šobrīd nav redzama zālē, bet arī priecājas par komisijas eh, priekšlikumiem asociācijas ietvaros. Jāsaka, ka ir ļoti maz tādu reģionu, kuriem ir tik daudz kopīgi kā Eiropai un Latīņa Amerikai. Latīņa Amerikā ir ļoti daudz iedzīvotāju un kopā ar Karību jūras valstīm tā pārstāv ceturto daļu ANO dalībvalstu. Tāpat ir zināms arī, ka Eiropa ir galvenais in investors šajā reģionā, tas veicina arī attīstību šajā reģionā, bet vēl bez skaitļiem, protams, ir jāpatur prātā tas, ka Latīņa Amerika mums nav tikai un vienīgi tirgus. Mums ir kopīgi principi, kopīgas vērtības, demokrātija, cilvēktiesības, izpausmas brīvība, tiesiskums. Un mēs kopīgi noraidām visu veidu diktatūras un eh, totalitārismu. Un šobrīd ir pienācis ļoti svarīgs pagrieziena punkts mūsu attiecībās ar Latīņu Ameriku. Eiropas Savienībā ir stājies spēkā Lisabonas līgums, un šobrīd mēs cenšamies tikt galā paši ar savām problēmām, ekonomisko krīzi un citām. Un pirmo reizi jāsaka, ka ir jāpalīdz nevis Latīņamerikas valstīm, bet Eiropas Savienības dalību valstīm. Tad, kad Eiropā bija negatīvi izaugsmas rādītāji, Latīņamerikā izaugsme bija 1,8%. Ja mēs paraugamies uz nākotnes rādītājiem, tad Eiropai šis rādītājs būs 0,7%, bet Latīņamerikai 1,5%. Nākamais, nākamais samits, uh, kurā, uh, kur mēs esam paredzējuši, tajā mēs runāsim par to, cik tā mēs esam nonākuši šo pēdējo gadu laikā, un, protams, ka par to, kas mums jādara arī turpmāk. Protams, ka mums vēl ļoti daudz darāmā priekšā. Ar 2000, 2010. gadā mēs esam uzsākuši arī savienības ar Ķīnu uh, Meksiku, Čīli, eh, Čīli un citām valstīm, mums ir jācenšas atgūt zaudētais laiks un mums ir jācenšas meklēt šo te eh, strateģisko tuvošanos ar Meksiku un eh, Čīli. Mums ir jācenšas noslēgt līgums ar Centrāla Amerikas valstīm, jābūt devīgākiem. Un kā Eiropas parlaments mēs vēlētos apsveikt iniciatīvas, ar kurām jūs nā, esat nākuši klajā. Šis te samits, Eštons kundze, nebūs viens no neskaitāmiem samitiem. Mums ir jārunā par pavisam konkrētu jautājumu. Ja mēs zaudēsim tirzniecības jomā, šobrīd mūsu rādītāji ir samazinājušies, tie no 25% ir Eh, samazinājušies līdz 15%, tad mēs zaudēsim savu lomu. Es domāju, ka jums kā augstajai pārstāvēji būtu jāsniedz skaidrs signāls, lai mēs varētu veiksmīgi veicināt šo sadarbību ar Latviju Amerikas pārstāvjiem. Paldies! Sorry, sorry, Mr. Salafranca, I didn't understand it with um, my earphones, and I didn't understand, I couldn't listen. In Es atvainojos, Sela Franks kungs, es neklausījos jūs uzstāšanos uh, spāņu valodā, bet jums vēl tiks dots vārds beigās divas minūtes. Tātad jums būs papildus laiks. Turpināšu vācu valodā. Paldies Sela Frankas kungam. Tagad vārds Eštons kundzei. Uh, Priekšsēdētāja kundze, eh, cienījamie deputāti, es esmu ļoti priecīgi, ka es esmu šeit parlamentā un es tiešām gribu daudz ko sagaidīt no šīm debatēm. Es gribētu sākt ar to, ka pasā, pateicos jums, Sala Franks, mums par lielisko ziņojumu. Tas labi ilustrē tādu konverģenci, ka, kas ir starp šīm divām institūcijām, par ļoti, cik tas ir svarīgi, kā jūs teicāt, tieši par nākotnes prospektiem attiecībā uz partnerību šajā reģionā. Es tiešām gribētu pateikties par parlamentam par to, ka viņi arī vēlas nostiprināt attiecības ar uh, Latīņu Ameriku. Mūsu apvienotās uh, pūles ir ļoti centrālas, lai mēs panāktu labas attiecības šajā reģionā. Un es domāju, gaidāmais samats būs, la, samits būs laba iespēja, lai mēs parādītu, cik esam ieinteresēti šajā šajā reģionā un gribam padziļināt partnerību. Kas attiecas, uh, ko saka arī šis um, ziņojums, uh, saka, ka mūsu partnerība ir uh, veiksme. Un mēs esam lielākais investors šajā reģionā. Un mēs palielinām savu kooperāciju ne tikai ekonomiskos jautājumus, bet arī runājam ar strateģiskajām lietām - klimata izmaiņām, ieroču neizplatīšanu, narkotika apkarošanu un tā tālāk. Un paturot to prātā, komisija eh, savā stratēģijā Latīņamerikai paziņojumā, kas saucās Eiropas Savienība Latīņamerika globāli spēlētāja partnerībā, tur bija teikts, ka jāpaaugstina reģionālais eh, dialogs, reģionālā integrācija un jāveicina bilaterālās attiecības ņemot vērā šo bio daudzveidību, kas ir šajā reģionā. Mums vajadzētu fokusēties un būt eh, orientētiem uz rezultātu. Un jāņem vērā to, kādas ir eh, iniciatīvas. Mēs cieši strādājam ar Brazīliju, ar Meksiku par strateģisko partnerību un eh, Čīlē. Mums ir inovācijas un sociālās lietas ar Peru un Kolumbiju. Mēs esam pabeiguši jau pārunas par multitisniecības nolīgumiem. Un mums būs tātad eh, tiešām tuvākajā nākotnē. Mēs strādājam pie tā, lai atsāktu eh, pārunas ar eh, Merkosur valstīm. Un mums ir vesela rinda dažādu pārunu, migrācija, cīņa par, pret narkotikām, un tie ir ļoti svarīgi dialogi. Tie stiprina mūsu attiecības. Mēs daudz ko varam darīt praksē, lai panāktu reģionālo attīstību un sadarbību. Un Līdz ar to mēs varam uh, fokusēties uz prioritārajām lietām. Jā, par samitu. Tā būs ļoti svarīga, uh, svarīga un nozīmīga uh, Mm, tikšanās, runājot par zinātni, tehnoloģijām, izaugsmi. Otrām kārtām mums ir jāsaka, ka ir progress dažādās apakšnozarēs, lai mēs stiprinātu savu bilaterālo sadarbību. Un treškārt, e, investīcija fonds nepieciešams, kā jau Sala Franks kungs teica, lai mēs tiešām iekļautu tur arī Karību valstis. Un mēs e, stipri strādājam, lai nostiprinātu mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku. Un, protams, mēs dzīvojam ļoti strauji mainīgā pasaulē. Mums ir jā jāmaksimizē mūsu pūliņi, un eh, tiešām es gribētu būt šeit un uzdzirdēt šo šeit deputātu viedokļus. Paldies! Paldies! Paldies Aštāns kundzei! Tagad eh, attīstības eh, komitejas vārdā Grēz kundze, viņa prezentēs atzinumu. Chers collègues, Cienījamie kolēģi, pirms Madrides samita pašreizējās finanšu, eh, sociālās un vidas krīzes iet, eh, kontekstā Eiropas Savienībai milzīga eh, loma sadarbībā. Eiropas Savienība ir bijusi līderis, un tagad ir jātiek galā ar milzīgiem izaicinājumiem. Latīņa Amerikā atgādināsim, ka Eiropas Savienība ir milzīgs ieguldītājs. Uh, šajā reģionā. Attīstības komiteja priecājas par komisijas iesaistīšanos, cenšoties ievērot tūkstošgadus attīstības mērķus, eh, jo īpaši izglītības jomā. Es priecājos arī par to, ka afedziņojumā ir eh, piešķirt īpašu loma cīņai pret klimata pārmaiņām. Taču es eh, ar nožēlu konstatēju, ka nav konkrētu pasākumu un nav konkrētu priekšlikumu attīstībai pēc Kopenhāgenes samita. Uh, Mēs tikām aicināti domāt par inovatīviem pro projektiem Latīņa Amerikā. Tā piemēram, eh, šitais, eh, kā piemēram, eh, daži konkrēti projekti, ar kuriem mēs esam nākuši klajā pēdējā laikā. Mēs esam uzstājuši arī uz to, ka ir nepieciešams ievērot starptautiskās darba organizācijas normas, piemēram, Kolumbijā. Mēs ar nožēlu konstatējam, ka nav iekļaut nekāda iesauce, u, atsauce uz uh, sabiedriskās intereses pakāpojumiem. Es nedomāju, ar, ka, ka ar šādu smieklīgu budžetu mums izdosies īstenot uh, un ieviest dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Es domāju, ka mums ir nepieciešama papildus līdzekļi lai veicinātu atbalstu attīstībai. Es nepiekrītu tam, ka um, prioritāte nav cilvēktiesības. Mūsu mērķis nav tikai veicināt mūsu ekonomisko interešu aizstāvību. Mūsu uzdevums ir arī veicināt reģionālo integrāciju un vērsties pret jebkādu nolīgumu, kas nebūtu saskaņā ar mūsu mērķiem. Mums vispirms ir jācenšas ievērot cilvēktiesības un arī vīdas aizsardzības normas visās mūsu ārējās aktivitātēs. Paldies! Paldies, kolēģei! Tagad runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais Zalbas kungs, 1 minūte 30. Senjorā prezidenta, senjorā alta reprezentanta. Priekšsēdētājs kundze, uh, augstās pārstāvs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Latīņa Amerika ir nozīmīgs tirdzniecības partners ir jādiskutē par dažādām vienošanās tekstiem, arī ar Merkosur. Mums ir jābūt ambicioziem mērķiem, tas varētu būt arī ambiciozākais visā pasaulē. Nolīgumiem ar Centrālu Ameriku jātiek noslēgtiem pirms galotņu tikšanās Madridē maijā. Sarunām ar Meksiku un, ķī, un ķī, Čīli, par tām jāsaka, ka tās bija ļoti veiksmīgas. Līdz ar to mēs varam būt apmierināti ar brīvās tirdzniecības līgumu ar Kolumbiju. Tas ir nozīmīgs gan Latīņa Amerikai, gan Eiropai un sniegs labumu abām. Tagad uh, jārunā par to, ka tie teksti, par kuriem ir sasniegta vienošanās, ka tie saulēcīgi jāratificē. Nedrīkstam izslēgt nevienu antu kopienas valsti. Brīvās tirdzniecības līgumiem jābūt nozīmīgam instrumentam, lai veicinātu cilvēku tiesību un pamattiesību attīstību. Mēs ticam, ka nākotnes kurs būs saistīts ar to, ka tiks slēgts vienošanās ar atsevišķām valstīm, tās tiks padziļinātas kā arī reģionālā sadarbība un tiks stiprināta reģionālā sadarbība Latīņamerikā. Paldies! Paldies. Tagad sociālistu un demokrātu uh, politiskās grupas vārdā Meņģenes Devāle. Trīs minūtes, lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji, paldies. Eštons kundze. Vispirms es gribētu apsveikt mūsu kolēģi Sala Franku uh, par šo labo ziņojumu Jo jūs taču ziniet, ka eh, maijā eh, šī sanāksme, eh, samits būs ļoti svarīga, lai veicinātu attiecības starp mūsu abām pusēm. Mums tiešām vajadzētu uzslavēt Spānijas prezidentūru par to, ka viņi to ir norganizējusi. Vienlaicīgi es arī saprotu, ka, mm, protams, pēc šīs prezidentūras mums vajadzētu mm, tiešām vēl mm, pastiprināt šīs attiecības, un tā būs ļoti svarīga loma, ko jūs, Aštons kundze, varēsiet spēlēt, jo nav neviens cits reģions reģions, kuram būtu lielākas kulturālas, eh, vēsturiskas eh, saites kā ar Latīņu Ameriku. Jo tieši tāpēc, ka Latīņa Amerika pati to vēlas, Un e, ir tiešām e, Eiropa vēlas e, stiprināt Latvijas demokrātiju. Mums tiešām ir šāda konsolidēta demokrātiskā situācija. Un par šo ziņojumu mana grupa arī ir daudz tur ieguldījusi. Mēs varam teikt, ka tas ir svarīgs kā vēstījums pirms šīs sanāksmes Madridē. Un es ceru, ka mums tiešām būs labi rezultāti tur. Ir jāatgādina, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs pastiprinātu šo strateģisko attiecību starp Eiropu un Latīņu Ameriku. Mums tošām vajadzētu mehānismu nodrošināt, lai mēs investētu Latīņu Amerikā un eh, lai pareizie jautājumi tiktu pareizi risināti samitā. Mēs vienlaicīgi, protams, apzināmies, kādas ir pēdējos gadus bijušas grūtības, un tomēr mēs ceram, ka Madridē mēs tiešām varēsim eh, ar Merkosūru valstīm uzlabot mūsu sarunas. Mēs esam priecīgi, ka esam panākuši lielas panākumus sakarā ar to, ka, nu, ir vesela rinda um, līgumu ar Peru un Kolumbiju noslēgti, un mēs tiešām uh, ceram, ka mums izdosies atrast inteliģentu formulu šajā sakarībā kas novedīs pie tā, ka mēs varēsim iekļaut arī Ekvadoru šeit un atstāsim vaļā durvis arī Bolīvijai. Un visbeidzot, mums tiešām vajadzētu dabiski priecāties par to, ka šobrīd, acīm redzot, mums dis, visai ticami būs iespējas arī Panamu iekļaut Centrāla Amerikas nolīgumā. Un eh, visbeidzot, priekšsēdētājas kundze, es gribētu teikt, ka tas tiešām ir jāapskata uz tā fona, kā mēs no sociāldemokrātiskās flanga uzskatām, ka tiešām ir jābūt pamatā mūsu darbam, jābūt svarīgai filozofiskai nostājai, lai mēs veicinātu integrācijas procesus Latīņamerikā un prasītu cilvēktiesību respektēšanu un arī, lai mums būtu attīstības perspektīva un visu laiku atvērt dialogu kanālus par spīti citi grūtībām, kas pa ceļam ir radušās. Mums vajadzētu tiešām nostiprināt uh, saistes ar mūsu strateģiskajiem partneriem, lai tieši šajās jomās gūtu panākumus. Paldies! Nākošais uh, Pana Jotova kungs, Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienības grupas vārdā, divas minūtes. Mikrofons? Jā. Yeah уважаема госпожо председател госпожо аштън колеги! augsti godātā priekšsēdētājas kundze aštons kundze dargie kolēģi vēlos pateikties kolēģiem salafrankas kungam par viņa pienesumu, lai veicinātu Eiropas Savienības un Latīņu Amerikas valstu attiecības. Pateicos arī par izstrādāto ziņojumu. Stratēģiskā partnerība starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku nākošo gadu laikā attīstīsies atbilstot stratēģijai, kas izstrādāta Eiropā un vērst uz 2020. gadu. Protams, ka mēs um, vērsēsim uzmanību uz ekonomikas dabas jautājumiem, uz vides mērķu uh, izpildi un citiem. Eiropu smagi skāra finanšu krīze, un šī partnerība mums dod jaunas iespējas. Tā dod iespējas arī ātrāk un veiksmīgāk izvairīties no krīzes. Paldies par uzmanību. Finanka. Paldies kolēģim. Tagad Luna Čekas uh, kundze zaļo Eiropas brīvās apvienības grupas vārdā 2 minūtes 30. Paldies! Es uzstāšos spāņu valodā, nu vismaz pirmajā manas runas daļā. Es vēlos atzinīgi vērtēt to, kāds progress ir sasniegts, kopš Salfrankas kungs ir sācis izstrādāt šo ziņojumu, un tas, ko mēs esam sasnieguši, tas ir labs process un arī ļoti veiksmīgs rezultāts. No mūsu puses arī ir bijušas dažādas nostājas manā skatījumā Es domāju, ka ja mēs paši zaļo politiskā grupa būtu rakstījuši šo ziņojumu, tad tas būtu nedaudz savādāks. Bet, nu, labi situācija tāda, kā ir. Salafrankas kungs, jūs teicāt un uzsvērāt, ka gribat attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku veidot kā vienlīdzīgu partneru attiecības. Tas ir labi, bet kas tad ir šie vienlīdzīgie valdības? Tās ir ļoti dažādas. Uh, Vai tie ir iedzīvotāji? Mm, iedzīvotāji, kas eh, grib plašāku informāciju, kas grib vairāk tiesību, piemēram, sievietes. Vai arī tie, kas prasa bezdarba apkarošanu. Tas jādefinē. Un tas, manuprāt, vēl nav īpaši skaidri pateikt šajā a, eh, ziņojumā. Daži punkti ir sasniegti, un esmu ļoti iepriecināta, ka mēs no zaļo puses varējām aizstāvēt pamatiedzīvotāju tiesības. Uh, To uzsvēra uh, deba komiteja, kā uh, arī runājām gan par šīm tiesībām, gan arī par sieviešu nonāvēšanu, apkarošanu un arī uh, cilvēktiesību tiesas izveidu. Visi tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kā arī runājam par klimata pārmaiņām. Arī tam ir lielas uh, uh, liela ietekme uz uh, iedzīvotājiem, uz iedzīvotājiem abos kontinentos. Piemēram, runājot par ledāju kušanu. Tajā pašā laikā ir vēl atšķirības starp to, ko mēs kā zaļie vēlējāmies un ko vēlējās citas politiskās grupas. Mēs neatbalstam uh, asociācijas līgumu uh, slēgšanu ar Andu kopienu. Mēs vēlamies ar visu uh, Andu kopienu uh, valstu bloku uh, līgumus, ne tikai ar divām valstīm - Kolumbiju un Peru. Un noslēgums konkrēts jautājums Eštāns kundzei, to uzdošu angļu valodā, jo tas ir ļoti konkrēts jautājums. Is, uh, unfortunately... Runa ir par jautājumu, kur mēs nevarējām iekļaut ziņojumā, proti par to, ka būtu jāvēršas pret milzīgiem uh, projektiem, tā piemēram Šinga upes un citi projekti, kur, ar kuriem tiks iznīcināts teritorijas, kurās eh, dzīvo šīs tautas, un tā piemēram Brazīlijā ir process, kur ietveros eh, simtiem dažādu nevalstisko organizāciju un pilsonisko apvienību protestē pret šiem pasākumiem. Tāpēc es gribētu zināt, ko komisija dara, lai eh, nodrošinātu normāls dzīves apsaugs šiem cilvēkiem, kas dzīvo šajās teritorijās. Paldies! Nu, esmu bijusi ļoti devīga, piešķirot jums papildu runas laiku. Paldies! Nākošais uh, runātais Eiropas konservatīva reformistu vārdā Tana kungs 1 minūte 30. Uh, priekšsēdētāja kundze un augstā pārstāve, es apsveicu uh, Salafrankas kunga ziņojumu Pēc 2004. gada paplašināšanās eh, centrālās Austruma Eiropa valstis šobrīd mēs esam tiešām pārfokusējuši Eh, savu fokusu uz eh, Krieviju, Ķīnu un tā tālāk, taču sadarbība un tirgudzniecība ar Latīņu Ameriku tiešām eh, pieaug un mēs nedrīkstam aizmirst šo reģionu. Brazīlija parādīja jaunu savu tādu soli kā politisks gigants, kurā parādījās prezidentu um, būs prezidenta uh, vēlēšanas, jo Da Silva um, beigs savu darbu kā prezidents. Un tiešām šī mums Kolumbija arī dzen ir uh, tāds daudz sološs Eh, piemērs, kā arī eh, Latīņa Amerikā var demokrātija uzplaukt. Un arī tur būs prezidenta vēlēšanas, un tās eh, ļaudīm tiešām pietrūks Alvaro Rībei vadības. Venecuēlu vada Hugo Čaves, populists, kurš tiešām ir kā no nu, kauna traips demokrātijai, un Ekvadora arī ir Nu, sākusi rādīt piemērus, ka tā sekos Castro Kubas piemēram. Un tiešām žēl, ka Argentīnas prezidents, eh, prezidente ir izvēlējusies vairāk runāt par vietu iekšpolitiku un uh, izmanto uh, eh, Falklendu uh, salas uh, problēmu ar Britu uh, karalisti. Paldies, grupa Brīvības demokrātijas Eiropa, Belderkungs, minūte 30. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Stela Franks kunga ziņojums eh, Eiropas Savienības un Latīņa Amerikas eh, kopējā stratēģija ir ļoti labi izstrādāts, un Eštāns kundze arī šeit ir zālē un vēlos aicināt pildīt trīs punktus. Īpaši ievērot Latīņu Ameriku un īpaši ievērot Brazīlijas intereses kā drošības padomas dalībnieci. Īpaši, lai labāk sadarbotos Irānas kodolu jautājumu atrisināšanā. Nākošais. Rosinu ciešu sadarbību ar Latīņu Amerikas valstīm, lai apkarotu uh, islāma terorismu satīklējums, īpaši jārunā par Venecuēlu, jo uh, Irāna un Hezbollah ir iesaistīti. Un trešais - Latīņamerikas iesaisti, uh, apkarojot ap antisemitismu visā pasaulē. Ļoti lielas bāžas rada uh, Venecuēla un Čāves kunga vārdi. Nesen bija ziņojums par jaunākajām attīstības tendencēm Latīņamerikā. Amerikā Presa runāja par Ķīnas aktivitātēm Latvijā-Amerikā. Varbūt, ka uh, Eiropas Savienība vienkārši atradīsies kā trešais starp diviem - Ķīna un ASV. Paldies! Nākošais runātājs pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Golniškungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sava Franks kungs ziņojumā ir ļoti daudz interesanti lietas. Tas ir ļoti pilnīgs ziņojums. Eiropa nevar neinteresēties par attiecībām ar visu šo te reģionu, kā atgādināts G punktā, tātad par reģionu, kurā ir tik daudz iedzīvotāju, kur ir tik liels, kur, ar kuri tiks, ir saistīts tik liels iekšzemes koprodukts un ar kur mums ir tik stingras eh, vēsturiskās attiecības. Jo īpaši Spānijai, Itālijai un citām valstīm ir iedzīvotāji, kas ir eh, devušies dzīvot šajā reģionā un Francijas iedzīvotāji, kas joprojām dzīvo Gvijānā. Šajā uh, ziņojumā būtu vēl jārunā par vairākiem jautājumiem, tā piemēram par globalizāciju, par to, ka ir jādomā par eh, nodarbinātības apstākļiem, kas rada problēmas ne tikai Eiropā, bet arī Latīņa Amerikā. Otrs jautājums, kas ir neatkarība no šī Big Brother, no lielā brāļa ASV. Mēs neesam tā ienaidnieki, bet atgādināsim, ka Monroe doktrīnā Nu, doktrīnas mērķis savulaik um, bija novērst jebkādu kolonizāciju Latīņa Amerikā, kas tagad ir pārvērtusies par protektorātu, un mēs esam redzējuši šī te protektorāta sekas, kas izpaužas, kā piemēram, šī, šī te brutālā iejaukšanās Panamā. Tā, tālāk būtu jārunā par narkotiku ražošanas jautājumu. Mēs neesam atbildīgi, protams, par šo jautājumu, bet mums būtu jāpievēršas visiem svarīgajiem jautājumiem šajā reģionā. Paldies! Tagad uh, diskusijās iesaistīsies pārējie runātāji. Pirmā runātāja Bazesko kunga 1 minūte 30. Nalt reprezentant. Ante todo, quisiera felicitar. Jā, runājot par uh, šo ziņojumu, tas tiešām ir labs mēs esam nākuši klajā ar skaidru vēstījumu no Eiropas parlaments, ka mums vajadzētu padziļināt mūsu attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku, jo eh, nu, kopš nākošā mēneša mums būs, eh, nākošais mēnesis būs šis samits, un eh, līdz ar to tā bija viena no prioritātēm Spāņu prezidentūrē. Tomēr es domāju, ka ir ļoti svarīgs potenciāls, ko mums vajadzētu izmantot, un es šeit domāju par tirzniecības apmaiņu starp diviem reģioniem Eiropas. Savienībai vajag eh, eh, popularizēt savus eh, izstrādājumus Latīņā Amerikā, un tāpēc es varētu tiešām iedomāties dažus rietu rumāņu produktus, kas būtu ļoti veiksmīgi. Mūsu dačijā automobīlis, tā mums ir ļoti labas tradīcijas ar Latīņu Ameriku, un mūsu kopējās latīņu saknes arī zan ir ļoti noturīgas. Un es domāju, ka šeit tripartiskā pieeja, kā iesaka referents, ir ir tiešām atbalstāms. Tāpēc es uzskatu, ka šī būs tāda trīspusēja pieeja apviena ASV, Eiropas Savienību un Latīņamerika. Mums jādomā arī par kooperatīviem produktiem, kas uzlabos sieviešu stāvokli, sniegs vienādu piekļuvi darba tirgumu un arī dzan izglītībai. Un es domāju, ka tas mums veidos tādu ilgtermiņa sadarbību starp Eiropas Savienību un Latīņamerika. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs jau Regī kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos apsveikt Ela Franks kungu par lieliski sagatavoto ziņojumu. Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Ir miljoniem iemeslu, kas liek mums teikt, ka uh, Latīņa Amerika ir ļoti svarīga Eiropai un Eiropiešiem. Miljoniem Eiropiešu dzīvo šajā reģionā un ir miljoniem Latviju-Amerikas eh, iedzīvotāji, kas šobrīd dzīvo Spānijā un citvietē Eiropā. Mēs esam tās valsts, kas ir uzņēmuši savus iedzīvotājus, kas bieži vien ir cietuši Latīņa Amerikā. Tātad Latīņa Amerika ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai, un es priecājos par to, kāds darbs ir paredzēts turpmāko mēnešu laikā. Es priecājos arī par Spānijas prezidentūras paveikto un Eštons kundzes paveikto, un šobrīd mēs varēsim noslēgt um, līgums ar Merkosuru, ar Latīņu Ameriku kopumā, ar atsevišķām valstīm, un tam visam ir ļoti milzīga nozīme gan mums, gan Latīņa Amerikai. Jūs zinat, ka mums ir jāpalīdz Latīņa Amerikas valstīm, jo tās ir valstis, uh, kurām tik labi vēl neveicas ar savu pārvaldību. Ir, protams, arī cilvēktiesību problēmas, kas netiek ievērotas uh, Latīņa Amerikā. Mums ir jāpalīdz Latīņa Amerikas uh, tautām. Un es vēlētos izteikt arī divus ierosinājumus, Eštons kundze. Lai strādātu Latīņa Amerikā, mums ir nepieciešams sazināties ar Eiropas uzņēmumiem. Tad, kad mēs īstenojam ārpolitiku, mums ir jāņem vērā mūsu lielo uzņēmumu atrašanās Latīņamerikā. Mēs varam izmantot šos uzņēmumus, kas varētu palīdzēt attīstīt Latīņameriku. Un tam visam ir jābūt uh, attīstības politikas pamatā. Mums ir jānoslēdz aliansi ar Latīņu Ameriku, lai mēs varētu strādāt kopīgi pie pasaules pārvaldības un lai mēs kopīgi būtu spēcīgāki. Paldies! Paldies, nākošais runātāja Meisners Kondze, 1 minūte 30. Ah, Paldies, priekšstādātājs Kondze, augsta godātā un cienītā Eštāns Kondze augsti godātais Salafrankas kungs. Esmu ļoti iepriecināta par jūsu ziņojumu. Esmu delegāta Eirolat grupā un, manuprāt, ir nozīmīgi attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku vēl papildus stiprināt. Jā, kopš 1999. gada ir sasniegts ievērojams progress. Uh, 600 miljonu cilvēku dzīvo Latīņu Amerikas uh, teritorijā un daudz arī dzīvo Eiropas eh, eh, teritorijā. Mums ir vienotas vērtības, vēlme pēc demokrātijas, pēc brīvības, bet, nu, apstākļi ir ļoti atšķirīgi. Uh, attiecībās ar partneri, nu, mēģina panākt to, lai partneri būtu vienādi stipri, bet tā vēl tas nav. Latvijā-Amerikā ir vairākas problēmas, ne tikai ar analfabētistu, ar to, ka nav pietiekoši laba infrastruktūra, ka nav pietiekami daudz izglītības, ka ir demokrātijas problēmas un cilvēktiesību pārkāpumi. Mums laimīgā kārtā nav tik daudz problēmu. Uh, Tur daudz cilvēku dzīvo no tirdzniecības ar narkotikām, un tas jāmaina. Es domāju, ka mūsu uzdevums, mēs esam būtisks tirdzniecības partners un arī palīdzības devēji, mums jāraugās, lai uh, mēs palīdzētu Latīņa Amerikas demokratizācijas procesiem. Un es gribētu vēlēties, lai šī partnerība novestu pie tā, ka cilvēki līdzīgi labi varētu dzīvot mierā tā, kā mēs dzīvojam Eiropas Savienībā mierā apstākļos, un ka mēs apusēji varētu mācīties un gūt labumu viens no otra. Tādēļ man ļoti patīk ideja par. Eh, miera un drošības hartas ideja, kā arī fonda izveida Eiropa Latīņa Amerika. Es domāju, ka tas vēl padziļinātu partneru attiecības un mums palīdzētu vēl arī turpmāk. Paldies! Priekšsētāji, paldies! Nākošais runātājs Kuzušņika kungs vien minūte. Vážená vysoká mm, predstavitelko. Priekšsēdētāji, augstā pārstāvs kundze. Kolēģis Sela Franka jau pieminēja savas uzstāšanās sākumā ka mūsu vērtības ir ļoti līdzīgas tām vērtībām, kāds ir Latīņa Amerikā. Bet ir kāds bet. Martā mēs runājām par situāciju Kubā, runājot par Eiropas Savienības stratēģiju un mūsu attiecībām ar Latīņu Ameriku, un mēs nevaram piemirst par Kubu. Kubas staļinismu režīms ar eh, totalitārismu pasākumiem šobrīd apdraud attiecības ar reģionu. Latīņa Amerika ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners, un eh, pat ja mēs aizmirstam par Kubu, mums ir jāsaprot, ka mūsu partners eh, no Kubas puses nevar būt Castro. Mums ir nepieciešams politiskās izmaiņas šajā reģionā. Un es respektēju arī kardinālu Ortegas kungu par viņa izteikumiem par to, ka mums ir jācenšas veicināt eh, izteiksmes brīvību, likuma varu un jācīnās pret uh, visa veida totalitārismu. Paldies! Paldies! Nākošais Baftona kungs arī vienu minūti. Paldies, eh, priekšstādātā kundze. Sākumā, eh, debata sākumā, Aštons kundze eh, teica, ka viņa atbildēs uz jebkuriem jautājumiem. Barones, es gribētu tiešām lūgt atbildēt uz manu jautājumu. Dokumentētie priekšlikumi uz pārunām, lai nu, izveidot Eiro Latīņu Amerikas um, nolīgumu, kādas intereses jūs atbalstāt Argentīnas jautājumā. Jo ANO sekretārs Banki Mūns, uh, um, kad viņam jautāja par Britu uh, suverenitāti par Falklendu salām, uh, jo mēs esam lūguši pārtraukt šos naftas urbumus eh, šajā rajonā. Jo nesen eh, Karības, eh, Karību valstu un citu līderu sanāksmē uzskata, ka Argentīna ir pieprasījusi savas tiesības uz šo saru. Vai jūs uzskatāt, ka šeit ir šī te pašnoteikšanās princips par šīs savas suverenitāti, vai jūs atbalstīsiet viņu intereses saskaņā ar starptautiskajiem likumiem? Mēs gribētu dzirdēt jūs atbildi par to. Nākoš, nākošā runātāja Vērtmanis kundze vienu minūti. Kolēģinnen un kolēģi. O kolēģi un kolēģi, starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku kopš 1999. gada pastāv tāda divpusēja strateģiska partnerība. Iemesls tam un pamats tam ir cilvēktiesību ievērošana, pamattiesību ievērošana un tiesības uz izglītību. Bet Uh, fakts ir tāds, ka šie pamatpīlāri tiek uh, pārkāpt. 42 uh, miljoni cilvēku Latvijā Amerikā ir analfabēti. Eiropas Savienība ir galvenais investors un arī viens no svarīgākajiem tirdzniecības partneriem Latīņa Amerikā. Mums būtu situācija jāmaina. Un arī sievietes atrodas nelabvēlīgā situācijā, arī pamatiedzīvotāji tiek diskriminēti. Tie ir tikai divi tādi problēma punkti, un tas ir pretrunā ar uh, vispārēji spēkā esošām cilvēktiesībām, un te vēl daudz darba jāpadara. Paldies! Nākošā runātāja Džianā Kūkundze, 1 minūte 30. Priekšsādātājs kundze, es gribu īpaši sveikt Cela Frankas kungu. Viņš ir sastādījis ļoti apjomīgu un precīzu dokumentu. Vēlos arī augstai pārstāvēji teikt, ka ir ļoti nozīmīgi lai mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku tiktu padziļinātas. Pēdējo gadu laikā Latīņa Amerikā ir notikusi ļoti nozīmīga attīstība. 80. gadu uh, pieredze, kad bija daudz diktatūras, ir pārvarēta, uh, bet ir vēl terorisms, naudas atmazgāšana, narkotika problēmas, uh, protams, arī mm, nabadzība, bezdarbs un drošības problēmas. Ar Eiropas parlamenta atbalstu es aicinu Baronis Eštoni aktīvi rīpoties it īpaši tajās jomās, kas ir saistīta ar izglītību un apmācību karikultūru. Latīņa Amerikai ir uh, visciešākās kultūras saites ar Eiropu, it īpaši runājot par uh, vēsturi, kultūru, izglītību. Domāju, ka tieši šajās jomās a, mums būtu īpaša a, uzmanība jāpievērš attiecību padziļināšanai. Sela Frankskungs ir izstādājis tādu ļoti apjomīgu programmu, un šeit tiek a, piedāvāts izveidot fondu, kam ir liela nozīme Eiropas parlamenta skatījumā. Tiek piedāvāta arī tāda plašāka loma Eiropas parlamentam, veidot attiecības ar šīm valstīm. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka šie jautājumi mums noteikti jāievēro. Paldies nākošā runātāja Boskurts kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējo mēnešu laikā Latvija Amerika ir nonākusi Eiropas Savienības uzmanības lokā un pozitīvā nozīmē. Ir arī komisija ir nākus klajā ar attiecīgiem paziņojumiem, tāpat ir tikuši noslēgt asociācijas līgumi Un tik tiešām strateģiski tas ir svarīgs partners. Mums ir svarīgi nodrošināt savas attiecības ar Latīņu Ameriku un ir jānoslēdz arī asociācijas līgumi. Vakar tika uzsākts pēdējais posms šajā procesā, un es ceru, tik tiešām mums izdosies nolīt šo procesu un noslēgt līgumus. Šajā kontekstā Es domāju, mums noteikti jāuzsver arī cilvēktiesības. Mums ir jāizmanto šīs sarunas, lai uzsver to, cik svarīgi ir panākt cilvēktiesību ievērošanu visur pasaulē, tā skaitā Latīņa Amerikā. Ir jācenšas panākt to, lai šīs valsts ievērot cilvēktiesības, un Eiropas Savienībā ir jāuzņem sava atbildība šajā jomā, gan sarunu kontekstā, gan citādi. Jo runa jau nav tikai par tirzniecības um, attiecībām. Runa ir par vispārējām attiecībām, kurās mums ir jāņem arī cilvēku tiesības. Tas ir Latīņamerika, tas ir reģions, kur dzīvo ļoti eh, daudz nabadzīgu cilvēku, un mums ir jāizmanto šīs sarunas, lai cīnītos pret nabadzību. Jo pretējā gadījumā mums neizdosies nodibināt tādas attiecības, kas būtu balstītas uz vienlīdzību. Šajos līgumos ir jāparedz nepieciešamais līdzsvars. Tiem ir jābūt līdzsvarotiem, ne tikai jāaizstāv Eiropas Savienības lielo uzņēmumu intereses, to uzņēmumu, kas darbojas Latvijas-Amerikas valstīs, bet mums ir jāņem vērā arī mazo un vidējo uzņēmumu intereses, jo īpaši Latvijas-Amerikas uzņēmumu intereses. Es ceru, ka tieši šādā gaisotnē gal galā mums izdosies noslēgt šīs sarunas un noslēgt līgumus, un panākt aizkava, nokavēto. Paldies! Nākošais runātājs Aivart, viena minūte. Es gribētu apsveikt referentu par lielisko darbu, ko viņš ir izdarījis. Es gribētu pievērst uzmanību arī tirzniecības jautājumiem starp uh, Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Mums vajag nodrošināt to, lai tiešām būtu tirzniecība, bet tā būtu pēc vienādiem spēles noteikumiem, jo Eiropas fermeriem ir jāievēro ļoti daudzi noteikumi un standarti, un tie tiešām izveido, uh, ražo ļoti labu pārtiku. Un uh, tas, protams, rada papildus izdevumus viņiem. Un, uh, Līdz ar to var teikt, ka viņi ir neizdevīgās situācijās salīdzinot ar importētātiem eh, pārtiks produktiem, kas ir ražoti ar zemāku pašizmaksu. Un te eh, var teikt, tas būtu ne tikai Eiropas ražotāju ziņā un labā, ja mēs rūpīgi izpētītu šo lietu un problēmu, jo daudz kas ir darīts, lai mēs varētu tiešām nostiprināt patērētāju tiesības, un mūsu pienākums ir pieraudzīt, lai tās preces, kas nonāk Eiropā, šīs tiesības eh, nepakļautu riskam, jo eh, tie izstrādājumi, kas nonāk Eiropas Savienībā, Jūs jau tagad esat 19 sekundes pār, eh, rāk pārsniedz savu laiku. Viņš pabeigs teik, teikumu jo ir 600 miljonus cilvēku šajā, eh, šajās valstīs, un viņiem ir 60% no eh, kopējā eh, valstu bruto produkta. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgs, ka mēs varētu attīstīt šo potenciālu. Lielas paldies! Nu, tās gan bija patīkams garš teikums. Paldies! Nākošais runātājs Migāļs, kungs arī lūdzu vienu minūti. Jā, postaram šis mieši rzeczywiście v minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es tik tiešām vēlos ievērot man atvēlēto laiku, dāmas un kungi. Fukujamam varbūt nebija taisnība, kad viņš paziņoja, ka liberāla demokrātija iezīmē vēstures beigas, bet viņam pilnībā bija taisnība, kad viņš teica, ka liberāla, de liberāla demokrātija ir labākais, kas var notikt ar tautām, jo tas ļauj visiem dzīvot uh, lieliskos apstākļos. Diemžēl tas, kas notiek Latviņamerikā, ir uh, drīzāk tas, ka demokrātija tiek aizstāta ar kapitālismu. Uh, un sociālisms tiek aizstāts ar ekonomisko populismu. Tāpēc es vēršos pie Aštons kundze, augstā pārstāvs kundze. Es vēlētos, lai Eiropas pilsoņu nodokļi tiktu izmantot, lai pozitīvi ietekmētu šo reģionu. Paldies! Paldies, nākošais runātāja Kretu kundze, 1 minūte 30. Tāds stratēģijā pentru relācijā ko Amerika. Augst runājot par stratēģiju un attiecībām ar Latīņu Ameriku. E, šī strateģiskā partnerība, manuprāt, ir sniegusi tādu konsekvenci attiecībām ar mūsu reģionu un arī mm, ļauj mums finansēt projektus 3 e, e, miljārdu eiro apmērā. Protams, līdz eh, šim brīdim eh, šīs cilvēkas faktiski ir, šīs valstis labāk ir cīnījušās ar finanšu krīzi nekā civili, nekā mūsu attīstītās valsts. Taču, protams, nabadzība tur ir ļoti liela un reizēm pat padziļinās ņemot vērā sociālās un politiskās eh, netaisnības. Bolivijā 60% no iedzīvotājiem iedzīvo zem nabadzības slieksna. Un, mm, Argentīnai 13,9% ir šis skaitlis. Un tāpēc es tiešām atbalstu ideju, ka uh, attīstības palīdzībai ir e, jāveicina institucionālā kapacitāte, veiktspēja, lai novērstu šīs sociālās atšķirības. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, e, Salafrankas e, kungs, kungs savā ziņojumā norāda, cik nepieciešams ir sasniegt tūkstošgadas mērķus, taču vienlaicīgi ir svarīgi nodrošināt, lai šī stratēģija iekļautu arī NVO un pilsoniskās organizācijas un stratēģijas. Lielas paldies jums! Paldies, dārgā kolēģis kundze. Nākošā runātāja Maklārkins kundze viena minūte. Thank you, Madam President. Um, as a member of Eurolat, I commend... Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu Eurolata uh, delegācijas delegāta, tādēļ vēlos pateikties Sasala uh, Frankas kungam, ka uh, uh, viņš ir izcēlis mūsu attiecības ar Latviju Ameriku. Uh, Ener e, klimata pārmaiņām un citām problēmām ir jāpaliek darba kārtībā, jāsasniedz Kopenhāgenā nospraustie mērķi. Enerģija un enerģijas jautājumi ir izšķirīgi, lai apkarotu klimata pārmaiņas un arī samazinātu energopatēriņu. Mēs runājam ne tikai par enerģiju, bet kultūru, izglītību. Mūsu, at, mūsu attiecības ar Latīņu Ameriku balstās uz integrāciju no abām pusēm, tām jākoncentrējas uz izglītības jautājumiem jāpiemina Erasmus programmas, un Erasmus programmā jāiekļauj dalībnieki no Latīņamerikas, jo personīgi un uh, arī profesionāli tas var ļoti daudz ko dot un padziļināt attiecības starp Latīņameriku un uh, Eiropas Savienību. Tagad mēs esam diskusiju noslēgumā, tagad brīvā mikrofona procedūra. Un pirmā, uh, pirmā runātāja Migulāsiča viena minūte. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyňa. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tiešām atbalstu Eiropas Savienības un Latvijas valstu attiecību stiprināšanu. Un patiesībā šī ir viena no Eiropas Savienības prezidentūras vienām no prioritātēm. Jau eksistē laba sadarbība starp atsevišķām dalību valstīm un Latvijas valstīm. Latvijā Amerikā dzīvo pāri par 500 miljoniem iedzīvotāju, un eh, resursi sastāda apmēram 10% no vispasaules IKP. Latvijā Amerika ir viens no būtiskākajiem eh, viens no būtiskākajiem augļu piegādātājiem Eiropas Savienībai, un, protams, mēs esam arī vieni no lielākajiem investoriem. Uh, Ir nepieciešama adekvāta reģionālā sadarbība, taču tam ir jābalstās uz vispār pieņemtām vērtībām, tādām kā cilvēktiesība aizsardzība, demokrātija un tiesiskums. Tikai tādējādi divpusējais reģionālais partnerības moments darbosies. Es uzskatu, ka Seviļā, Spānijā notiks otrais Latvijas Amerikas tikšanās reizes. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze. Nākamais runātājs Grispeks kundze, es neredzu Grispeks kundze brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Līdz ar to pārējām pie nākamā runātāja Romevas kungs. Es atvainojos, es nevaru izrunāt jūsu vārdu. Paldies! Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto izdevība pieminēt ļoti svarīgu jautājumu, proti Kolumbiju. Burtiski pirms pāris dienām ir pamanīta drošības spēku iejaukšanās, izsakošanās un cilvēku spīdzināšanā. Ir novēroti gadījumi, kad opozīcijas darbiniekus ir ietekmējuši izmeklēšanas dienas dalībnieki. To mēs esam dzirdējuši no vairākām nevalstiskajām organizācijām. Tātad Kolumbijas eh, drošības spēki šobrīd mēģina izmeklēt situāciju. Mēs zinām, ka Kolumbijas valdība mākslīgi mēģina šo cilvēku sasaistīt ar nemiernieku grupējumiem. Tā nav taisnība. Tieši jautājums Aštonas kundzei. Tā saucamā operācija Eiropa. Bieži tiek runāts par to, ka uh, tiek mēģināts apmelot cilvēktiesību organizācijas Eiropā, tajā skaitā arī parlamenta cilvēktiesību komiteju. Es uzskatu, ka mums ir jāpaprasa paskaidrojumu no Kolumbijas valdības. Mums ir jāizmeklē šis gadījums, jo tas skar arī mums, un mums ir jāprasa, ko Kolumbijas valdība taisās da darīt. Paldies, turpina prieksēdētājs, tagad dodu vārdu Molcena kungam hundert jahre kolonialherrschaft lateinamerika geprägt haben nachdem Runājot par Kolumbiju, tad Kolumbija ir piemeklējusi 300 gadu kolonijas režīms, bet tagad Latvija Amerika beidzot sāk attīstīties, tā sāk uzplaukt. Un eh, mēs vēlamies Latviju Ameriku redzēt kā plaukstošu reģionu. Daudz prezidenti ir iestājušies par eh, sti attiecību stiprināšanu ar Eiropas Savienību. Tas tikai pierāda to, cik svarīgs ir Eiropas Savienības izvēlētais kurs uz attiecību uzlabošanu ar Latīņu Ameriku. Visas 27 dalību valsts kopā ir nolēmušas stiprināt attiecības ne tikai ar Merkuzūru valstīm, bet arī ar citām valstīm, kuras nepiedar pie Andu Savienības valstīm. Jautājums nav tikai par investīcijām, ne tikai par Eiropas Savienības finansējumu. Mēs runājam ne tikai par vienu no lielākajiem sadarbības partneriem un tirsniecības partneriem mums ir jāizmanto šī vadošā pozīcija mūsu interesēs priekšsēdētājs. Paldies Molcer kungam, Tagad es dodu vārdu Silvestris kungam, lūdzu. Da tempo l'Unione Europea e l'America Latina hanno Eiropas Savienībai un Latīņamerikai ir izveidojušās strateģiskas partnerības nolīgums, lai gala beigās mēs atrunātu divpusējās partnerības nolīgumu. Kopš 98. Eh, gada mums ir šāds divpusējs nolīgums. Un pagājuši 2008. gada maijā mēs organizējām tikšanos Madridē. Vēlētos sveikt manu kolēģi Salafrankas kungu par sagatavoto ziņojumu. Lielākā daļa runātāju šodien jau ir pieminējuši to, ka attiecības ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs vēlamies stiprināt šīs attiecības, tās jau ir pietiekami stipras, un tomēr tās var vēl vairāk sasaistīt ekonomiski, kulturāli un vēsturiski. Šobrīd runa iet par uh, biedrības izveidošanu, kas nodarbotos ar šo attiecību stiprināšanu. Es darbojos lauksaimniecības eh, komitejā un eh, apmēram 600 eh, miljoni lauksaimnieku Latīņa Amerikā šobrīd strādā un daudz no viņu ražotā nonāk arī Eiropas Savienības tirgū. Un Eiropa ir viens no galvenajiem investētājiem Latvijā, Amerikā. 3 miljoni eiro no 2007. līdz 2013. gadam ir paredzēts investēt Latvijā, Amerikā. Vēl viena sadarbības joma varētu būt klimata nozara. Un klimata jomu par to runā atsevišķa komiteja. Es atbalstu šo dialogu. Mums tas ir jāstiprina un kopā ar Latviņameriku mums izdosies varbūt sasniegt Kopenhāgenes mērķus. Šobrīd eh, ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdz tam, kas notiek šo politisko mērķu izpildē. Paldies Silvestras kungam, un tagad es dodu vārdu Kasīnī kungam. Um... Kazīnī kungs nav ieradies. Skin kungs. And may I just say, Like es eh, tikai vēlētos uzteikt to darbu, kas ir padarīts, un vēlētos pievienoties iz, eh, izteiktajiem komentāriem. Varbūt pāris grūtu jautājumu. Tie ir saistīti ar Kolumbiju, un to jau šeit uzdev viens deputāts. Viens no diviem kolēģiem, tajā skaitā arī Ričards Hovards, kurš nevarēja šeit ierasties vulkāna dēļ, Viņš teica, ka īpašas problēmas tomēr ir saistītas arī ar eh, arotbiedrību darbu Kolumbijā. Un vēlētos pajautāt komisārs kundzei un arī citiem, padomāsim par to, vai mums nevajadzētu izveidot īpašu stratēģiju par to, kas notiek Kolumbijā un arotbiedrībās tur. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad es eh, dodu vārdu Aštonas kundzei. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu apsveikt un pateikties Alfrānkas kungam par lielisko ziņojumu. Un gribētu pateikties arī Spānijas prezidentūrai par eh, paveikto darbu šai jomā. Spānijas prezidentūra ir labi sagatavojusies ne tikai samitam, bet eh, darījusi un strādājusi daudz plašāk, lai atbalstītu iniciatīvas, kas ir uzsākts. E, ir svarīgs samits, kas ir sagaidāms, un mums ir svarīgi īstenot mūsu attiecības, tā kā teica deputāti, vēl ir daudz sanāksmes, kas notiek paralēli samitam, un tās man ir tīpaši svarīgas. Es to ceru, ka es varēšu izmantot šo iespēju, lai padziļinātu attiecības ar daudzām valstīm. Tad vēl deputāti runāja par tirdzniecību, par Eiropas uzņēmiem. Šeit es pilnīgi piekrītu. Mēs esam lielākie investētāji šajā rajonā. Un um, it īpaši man patika tas, ka kolēģi runāja par inovāciju lomu. Tad uh, liels akcents ir jāliek uz cilvēktiesībām, uz um, to, ka uh, cilvēktiesība aspekts ir neatņemama mūsu ļoti dinamisko attiecību sastāvdaļa. Un uh, deputāti e, runāja par cilvēktiesībām, par sieviešu tiesībām un par vietējām kopienām. Komisija vienmēr ir aizstāvējusi vietējo iedzīvotāju kopienu tiesības, un mēs turpināsim uzraudzīt šādu veidu produkts. Ir ja īpaši svarīgi ir Kolumbija, mēs e, labi apzināmies e, viedokļus, kas valda šai sakarā. Mēs turpinam sekot situācijai ļoti cieši Un mēs atzīmējam arī ļoti lielo progresu, kas ir panākts. Un sakarā tizniecības līgumu e, kolēģi redzēs, ka cilvēku tiesību klauzula tur būs, ka būs attiecīgās saistības. Un e, mēs uzraucīsim šo saistību īstenošanu, līdz ar to cerams arī varēsim nedaudz arī strādāt saskaņā ar jūsu vēlmēm un novēlēmiem. Un jāsaist arī šīs valsts ar plašākiem starptautiskiem jautājumiem ar tieši Irānu, kas šeit tik minēta kā piemērs. Mums ir bijušas diskusijas ar Brazīlijas ārlietu ministru tieši par šo tēmu, un mēs turpinam strādāt pie šī jautājuma. Dalībvalsts ir ratificējušas ANO jūras konvenciju, tāpēc attiecīgi ir jāievēro jūras tiesības pilnā mērā. Uh, Klimata pārmaiņas arī ir ļoti svarīgas. Šeit mums ir svarīgs dialogs ar šo reģionu. Un visbeidzot, es biju ļoti priecīgi, ka tika pieminēta Erasmus programma. Un beigu beigās vēlreiz liels paldies Sala Franka kungam. Thank you very much, Mrs. Ashton. Paldies, Ashtons kundzei. Tagad došu vārdu Sala Franka kungam. Gracias, señor presidente. Gra Paldies, priekšsēdētājs, priekšsēdētāji. Paldies visiem kolēģiem par jūsu komentāriem. Es Lēdī Eštānē gribēju teikt, ka ir jāmaina domāšana un ir jāmobilizē politiskā garība, jo ir politiski mērķi, kas stāvēs tā, ka uh, 85. gadā uzsākās uh, dialogs, vēlāk tas tika. Uh, institucionalizēts Rio grupas vadībā, Rio de Janeiro grupas vadībā. Uh, un tad mēs izveidojām šo te samitu mehānismu. Vēlētos atbildēt dažiem kolēģiem, kas šņikungs. Jā, mēs aizstāvam uh, kopienas vērstības. Un uh, pagājušajā sesijā mēs pieņēmām rezolūciju par Kūbu un par politieslodzīto atbrīvošanu. Un es gribētu pajaut, lūgt iejaukties Aštons kundzei. Kon Eh, lai atbrīvotu Spānijas eh, pilsoni. Un uh, viņai, piemēram, ir problēmas tagad nokļūt Spānijā. Lūk, šie jautājumi ir tie, par kuriem mēs runājam. Creo, las... Kolumbija un Peru eh, ir valsts, ar kurām mēs varam runāt, varam runāt par eh, cilvēktiesību situāciju. Pat Kolumbijā, kur šī situācija ir visnepatīkamākā, tā ir uzlabojusies. Protams, ka viņi ir pelnījuši, ka mēs noslēdzam ar viņiem līgumu. Un vairums eh, ir iestājušies par šādu nolīguma uh, Uh, slēgšanu. Centrāla Amerikas valstīm ir jāatstāja zinām brīvība. Mēs pārstāvam lielu daļu uh, no viņa eksporta tirgus. Mums ir jābūt uh, tādiem augstsirdīgiem. Un noslēgumā es vēlējos sacīt, ka Eiropas Savienība Savienības ekonomika sašaurinās Taču eh, mēs esam politisku svaru iegūši, jo mums tagad ir augstākā pārstāve, augstā pārstāve. Tādēļ mēs daudz ko sagaidām no jums, sagaidām politisko grību, ko jūs noteikti demonstrēsiet Mazri, Madrides eh, samitā. Paldies! Paldies eh, Sala Frankas kungam! Un tālāk es gribētu sacīt, ka šīs diskusijas ir noslēgušās. Debates turpināsies maija sesijas laikā.